Nākamās debates ir par komisijas paziņošanu, eh, tātad par eh, paziņojumu par eh, DOKS attīstības aģentūru un vārds Vivienai Redingai. Pēc divām nedēļām sāksies devītā ministru konference un eh, tai būs ārkārtīgi liela nozīme PTO un eh, daudzpusēja tirzniecības sistēmai. Un pirmo reizi eh, mēs esam gatavi vienoties par atsevišķām norisēm. Ja mm, mums izdosies panākt konsensusu, tad uh, mēs varēsim noslēgt tirzniecības veicināšanas līgumu. Tas dos ievērojumu labumu tirzniecībai visā pasaulē, uzlabojot muitas procedūras, palielinot caurskatāmību, samazinot birokrātiju, ļaujot precēm pārvietoties pār robežām ātrāk. Visi PTO locekļi eh, gūs labumu no šīs vienošanās un lielākie ieguvēji būs jaunatīstības valsts īpaši mazās at, jaunatīstības valstis un e, vismazāk attīstītās valstis. Bet e, tām e, uzlabosies reģionālā tirdzniecība, muitas sadarbība un nodibin, attīstīsies vietējās vērtību ķēdes. Es palīdzu šīm valstīm, lai varētu tuvoties līguma noslēgšanai. Uh, Un eh, šis līgums eh, būs saistīts arī ar virkni lauksaimniecības jautājumu, attīstības jautājumu, ieskaitot tos jautājumus, kas īpaši interesē vismazāk attīstītās valstis. Ir panākt vienošanās par vadlīnijām attiecībā uz preferenciāliem izcelsmes noteikumiem vismazāk attīstītajām valstīm, kā arī par uh, pakalpojumu izņēmumu noteikšanu uh, virknē uh, jomu, kur var būt pakalpojums sniedzēju no vismazāk attais, attīstītām valstīm un lai tās varētu gūt labumu no tirsniecības ar pakalpojumiem. Šāda pakotne nedrīkst tikt uzskatīta par nelielu. Bez ekonomiska labuma, ko tā dos, e, tā arī, e, tai būs arī sistēmiska ietekme, jo tā veidos pirmos soli lai uh, vienotos par Doha attīstības darba kārtību un uh, sasniegtu Doha uh, programmas mērķus. Tā atvērs durvis tālākām sarunām par galvenajiem jautājumiem, ieskatot lauksaimniecību un pieju tirgiem, rūpniecības precēm kas būs jārisina daudzpusējā līmenī. Tā arī palīdzēs uh, risināt eh, virkni jautājumu, kas varbūt doha mandātā nav iekļauti, bet kas ir ārkārtīgi svarīgas tirdzniecības attīst, attiecību attīstībai. Galvenais elements būs darba programma, kurā visas PTO dalībvalstis apņemsies eh, atkal atgriezties pie sarunu galda. Eh, tiks apspriesta virkne arī citu jautājumu, un iespējams, ka ministru konferencē par to tiks panākta vienošanās. Vissvarīgākais būs informācijas tehnoloģija nolīguma paplašināšana, par kuru eh, sarunas nesen atsākās un kas virzās uz eh, tādu bū, eh, ievērojumu svarīgu noslēgumu komisija visnotaļ apsveic to, ka Eiropas parlamenta deputāti arī piedalīsies ES e delegācijas sastāvā, un mēs gaidām uh, tālāku uh, viedokļu apmaiņu ar parlamenta deputātiem. Paldies! Paldies, komisārs kundze! Un tagad vēlētos dot eh, vārdu politisko grupu vārdā. Vispirms Zalbas kungam. Paldies, eh, komisārs kundze, un es veicu un atbalstu to, to ko dzirdēju tikko no jums. Es arī uzskatu un ticu, ka viens no ekonomiskās izaugsmes pamatelementiem ir mūsu ekonomikas internacionalizācija, noņemot tarifu barjeras un tā tālāk, citu šķēršļus. Tirsniecības ietekme liberalizācijas nozīme ir ļoti liela. Tas nozīmē, ka mums ir attiecīgi jāizstrādā makroekonomiskās politikas, ir nepieciešama administratīvi vienkāršot, arī attiecīgā fiskālā politika ir jāizstrādā un vēl uh, arī attiecīgā izglītība noderētu, tīpaši um, kopā ar infrastruktūru, kas atbalsta šīs jaunās politikas. Šie politiskie vai politiku pasākumi ir ļoti nepieciešami, bet atgriežoties pie tīrzniecības konferences, kas notika šī gada jūlijā, tad visi manas minētie aspekti tur tika izcelti. Tomēr vēl ir jādara ļoti daudz šajā jomā. Es eh, jums piekrītu eh, par to, ka ir nepieciešams no valstu puses atbalstīt un veicināt tirdzniecību. Tāda veicināšana valstu puses ir īpaši svarīga jaunatīstības valstīm, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Es gribētu arī apsveikt uh, eh, tisa sarunu sākšanu. Tas ir nolīgums tirdzniecībā ar pakalpojumiem, vienošanās, daudzpēja vienošanās šajā jomā būs ar vitālu nozīmi atbalstīs jaunatīstības valstu attīstību, palīdzēs uzlabot konkurētspēju. Šeit Eiropas Savienība ir izteikusi stingru apņemšanos atbalstīt, un arī šajā parlamentā mēs esam par to runājuši. Paldies, paldies, priekšsēdētājs saka, un tagad Moreiras kungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Kā iepriekšējās reizēs, un it īpaši pirms PTO ministru konferences Startautiskās tirniecības komiteja sprieda par rezolūcijas izstrādāšanu par Dohas attīstības programmu arī par gatavošanos 9. ministru konferencē bija minētajā rezolūcijā. Par šo rezolūciju mēs balsosim rīt vai arī ceturtdien. Eiropas parlaments ir organizējis arī konferenci par Pasaules eh, tirniecības organizācijas problemātiku kopā ar Starparlamentāro savienību. Šajā konferencē tika pasvītrots tas, eh, cik svarīgi ir stiprināt arī parlamentāro aspektu PTO sakarā, jo šī organizācija ir tirniecības atvēršanas instruments. Pirms devītās ministru konferences, kas notiks no 3. līdz 6. decembrim Indonēzijā, jāatzīmē, ka šī debata šajā laikā ir ļoti saulaicīga, un mēs arī gaidām pozitīvu rezultātu no šīs konferences. Mūsu izredzes ir uzlabojušās. Ir tīpaši kopš septembra mēneša, eh, kad eh, Zvedokungs, jaunais vēstnieks, pārņēma vadības grožus, viņš ir apņēmības pilns, un viņa darbi pēdējo dienu laikā uz to norāda Protams, rezultāts nav skaidrs, bet ļoti ceram, ka sarunas tiks pabeigts vai pavirsīts uz priekšu tieši ar, sakrā ar par veicināšanas līgumu. Komisārs Kundze teica, ka vei, tirdzniecības veicināšanas līgums ir viena no svarīgākajiem daļā šajām paketē, kas šobrīd tiek kārtot. Un vairāk par visu mums ir nepieciešams atdzīvināt sarunas vispār pasaules tirniecības organizācijā, ja mēs nevarēsim atkal uh, uzsāk šo sarunu procesu, tad tas mazinās vispār šīs organizācijas ticamību visā pasaulē. Rinaldi kungs tālāk divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi, komisāres kundze. Mēs sekojam sarunām Ženēvā. Šobrīd šīs sarunas notiek, mēs arī interesi vērojam, kā tās progresē. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība ir viens no nopietnākajiem politiskiem spēkiem, kas cenšas sakārtot šo jomu. Mēs tiešām gribam, lai būtu īsta globāla konkurence. Mēs to atbalstam. Mēs eh, esam noteikuši dažādus mērķus, pārtiks nodrošinājums, lielāks atbalsts jaunatīstības valstīm, mazāk attīstītiem valstīm, arī tirzniecības veicināšana ir uh, ļoti svarīgs jautājums. Mēs gribam mazināt birokrātiju sakarā ar līgumiem, gribam, lai maziem vidējie uzņēmumi varētu spēlēt lielāku lomu. Šobrīd eh, cilvēki runā daudz par korupciju, bet eh, par šiem jautājumiem ir jārunā ļoti bieži starptautiskos dokumentos par tiem jādējumiem nerunā, to kā to nacionālā likumdošana, tomēr es ļoti ceru, ka Eiropas Savienība varēs arī pateikt savu kaut vai vienpusējo nostāju šajos jautājumos. Man ir divi jautājumi. Vispirms Eiropas parlamenta loma eh, dažādu līgumu ratifikācijas procesā. Ministru konference nāks klajā ar līgumu tekstiem un mums ir jārunā par lauksaimniecību, atbalstu jaunatīstības valstīm, demokrātiski jākontrolē, Eiropas Savienībai būtu jākontrolē demokrātiski šos procesus. Un tas nozīmē, ka komisijai vajadzēs iesaistīt arī parlamenta struktūras, un es gribētu dzirdēt no jums, komisārs kundze, apstiprinājumu, ka tiešām komisija tā rīkosies. Mēs zinām, ka tiek organizēts dažādas dienas, Eiropas dienas, patērētāja dienas cits institīvs. Varbūt visus šos pasākums vajadzētu organizēt pirms ministru konferences, bet varbūt mēs varētu organizēt īpašu dienu eh, par starptautisko tīzniecību pēc ministru konferences, varētu kopā diskutēt par rezultātiem. Tālāk, eh, Moskadīnī kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Jūs runājat par to, cik svarīgi mazināt birokrātiju lai preces varētu sūtīt ātrāk un bez šādiem šķēršļiem. Kāpēc ne, nevarētu vēl stingrāk kontrolēt kopīgo noteikumu īstenošanu, realizāciju, ir tīpaši viltojuma apkarošanas jomā? Kāpēc mēs nerunājam šeit par viltotiem izcelsmes nosaukumiem? Ir šādi viltojumi arī PTO ietvara šajā sistēmā ir pirmā, otrā kategorija, un mēs esam otrajā kategorijā. 30 gadi jau Doha process turpinās, nekur mēs neesam tikuši. Lamīkungs arī runāja par dažādiem pasākumiem, tomēr es nedomāju, ka viņu virsība noteikti kā pareiza. Pēdējā parlamenta sasaukumā mēs runājam un balsojam par to, ka pēdējo vajadzētu nosaukt savādāk, bet nekas tāds nav noticis. Mēs joprojām gaidam Dohas. Uh, rezultāts. Tagad ir jauna Dohas konference vai atkal vajadzēs 13 gadus gaidīt, lai kaut kas atkal notiktu, lai kaut kāda reakcija iestātos, lai būtu šie kopīgie noteikumi, kas padarītu tirgu brīvāku, godīgāku, taisnīgāku, kas uh, dotu jaunas cerības uh, mūsu nozarēm un kas palīdzētu arī jaunatīstības un mazatīstības valstīm uh, šīs cerības jo šīm jaunatīstības valstīm būtu it kā jāuzvedās eh, tieši tāpat kā superattīstītajām valstīm. Bet eh, arī lielās valsts dažkārt tiek arī tajā kategorijā, kur ir jaunatīstības valsts. Šolca kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs. Uh, izmainītie izmainītās pasaul... notikumī pasaulē noteikti ir jāņem vērā arī Dohas attīstības e, kārtā. Ir skaidrs, ka vēl ar vienu Eiropas Savienība nav ņēmis to vērā. E, Tīrzniecības veicināšana ir ļoti skaists virsraksts, bet jaunatīstības valstis no tā neko negūst. Šīm valstīm vajadzētu nodrošināt arī infrastruktūras projektu finansēšanu. Uh, Šeit ir uh, jāatcerās, ka šīm valstīm ir jāatbalsta pašiem savi zemnieki. Piemēram, ir jānodrošina arī ostu attīstība tā, lai eh, varētu šajās valstīs ievest uh, un izvest uh, izējumateriālus arvien ātrāk. Ja tas nenotiks, tad visi pasākumi izgāzīsies. Es domāju, ka mums vajadzētu pieļaut koncesijas lauksaimniecības pasākumos. Eiropas Savienība cenšas nodrošināt uh, atrisinājumu Dohas attīstības kārtā. Tāds bija mūsu uzdevums. Mēs nevaram atļauties vēl vienu izgāšanos. Ja šīs sarunas izgāzīsies, tad. Paldies. Jautājums šo. Vai pieņemsiet zilo kartīti no Rubika kunga? Lūdzu. Thank you, thank you. Sie haben von Trade Facilitation gesprochen. Äh, glauben Sie, es ist möglich? Excuse me, micro. Es atvainojos, vai es nevarētu ieslēgt mikrofonu, lūdzu, rībīgi. Äh, Paldies, priekšsādātāji. Äh, Šauts kungs, man būtu jautājums par tirsniecības atvieglošanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Vai jūs šeit saskatāt kaut kādu iespēju, ka šīs apņemšanās tiks laustas? kā varētu atvieglot tirdzniecību šādiem uzņēmumiem un ko Dohas attīstības kārta varētu šeit darīt. Lūdzu, Šaltskungs. Es šeit saskatu lielu izdevību, Rubika kungs. Maziem un vidējiem uzņēmumiem noteikti vajadzētu gūt labumu no šīs tirdzniecības veicināšanas. Jautājums ir par to, vai pietiks ar sarunās panākto. Šeit es saskatu lielu rezervi. Es domāju, ka mums vajadzētu vēl spēcīgāk pie tā strādāt. Mums sarunās vajadzētu nodrošināt, lai ar Dohas attīstības kārtu tiktu panākts daudz vairāk. Paldies! Tagad turpināsim ar pārējiem runātājiem. Vispirms, kas pārīkungs pusotra minūte. Priekšsādātāja kungs, godāmie kolēģi! Ir atlikušas tikai dažas dienas līdz 9. Dohas ministra konferencei Indonēzijā. Mēs visi saskaramies ar situāciju, ka jau vairākus gadus eh, Doha nekur uz priekšu netiek, un līdz ar to mēs nevaram panākt eh, nekādus uzlabojumus nevienam. Nav arī apstrīdams, un arī skaitļi to ļoti skaidri parāda, ka jo vairāk valstis piedalās šajās kārtās, jo vairāk tās mēģina gūt labumu no globalizācijas, un jo ātrāk arī ir attīstība šajās valstīs. Mēs redzam, kas notiek ar Āziju. Āzijas valstis ir atvērušās pasaulē un izaugsme ir milzīga. Mēs redzam arī, ka Āfrikas valstīs ir ārkārtīgi lielas grūtības un līdz ar to situācija šajās valstīs ir slikta arī tās iedzīvotājiem. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt kaut ko panākt eh, šajā ministru uh, sanāksmē. Iespējams, mēs varēsim pa paieties tikai mazu solītu uz priekšu ar šo tirdzniecības veicināšanu, bet varbūt mums varētu panākt arī progresu citās jomās. Es domāju, ka šeit izsakos visas savas politiskās grupas vārdā. Mēs esam vienmēr iestājušies par eh, daudzpusējību un par daudziem un labiem tirsniecības nolīkumiem. Es uzskatu, ka tas būtu pareizais solis. Tieši tāpēc es vēlu jums veiksmi šajā nākamajā sarunu kārtā. Paldies un pusotras minūtes Magineses kundze. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, turpināšu tur, kur eh, mans kolēģis Kaspārīkungs apstājās nesen. Mēs fokusējamies uz divpusējiem līgumiem. Mēs mazāk runājam par Dohas līgumu, jo mm, tas ir tik tālu no mums attālinājies, ka mēs gandrīz vai esam to aizmirsuši. Un mēs vēlam visu to labāko, kas piedalās šajā sarunās. Kaut gan PTO ģenerāldirektors nav īpaši pārliecināts par to, ka panāks vienošanos. Es esmu interesēts interesēti, kāpēc tirniecības programma eh, Dohā apstājās 2008. gadā. Protams, tur bija kaut kādas problēmas, par to runāja eh, arī komisija, eh, arī jaunatīstības valsts gribēja aizstāvēt savu lauksaimniecību. Joprojām šis jautājums ir atvērts, es gan zinu, ka ir progress, bet neesmu pārliecināta, ka šis progress ir pietiekams. Un um, šis jautājums par lauksaimniecību tirdzniecības līgumos ir pretrunīgs. Mums ir Kanādas un ASV um, nolīgumi, un mums ļoti uzmanīgi jāskatās, kādas ietekmē lauksaimniecības sektoru Eiropas Savienībā. Paldies! Un tagad došu vārdu Vaideris kundzei. Uh, thank you, Chair. Uh, godātie kolēģi, cienījumā komisārs kundze, pievienojoties manu kolēģi iepriekš teiktajam vēlos uzsvērt ka eiropas savienībai un visai pasaulei varbūt vairāk nekā jebkad nepieciešama spēcīga pasaules tirdzniecības organizācija. krīze ir pierādījusi ka tieši pto likumdošana ir lielā mērā pasargājusi mūs no protekcionisma politikas kas uzplaukst krīžu laikos. tomēr darbs pie struktūrālajām reformām ir jāturpina tādēļ eiropas savienībai pto sarunās ir jāuzņemas vadoša loma. ir jātiec uz tirgus pieejas paplašināšanu un eiropas savienības uzņēmēju īpaši mazo un vidējo interešu aizstāvību tai skaitā tranzīta brīvības un muitas sadarbības jomās kas ļautu sasniegt politisku vienošanos par tirdzniecības veicināšanas līguma tekstu eiropas savienībai kā lielākajam pakalpojumu eksportētājam ir īpaši svarīgi lai par pto prioritāti tiktu noteikti tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļu novēršana pakalpojumu nozarē tādēļ jāturpina darbs pie daudzpusēja nolīguma par pakalpojumu tirdzniecību. ļoti svarīgi ir arī lai visas dalībvalstis precīzi izpildītu pto nosacījumus un nerodas situācijas kad kāda dalībvalsts to pārkāpj piemērojot ekonomiskās sankcijas vai vienpusēji mainot tirdzniecības tarifu kvotas. tādēļ nepieciešams uzlabot pto noteikumu izpildes kontroles mehānismu lai tas kļūtu vēl efektīvāks. paldies! Paldies, un tagad pusotras minūtes, kas Tingers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumā komisāras kundze. Dohas sarunas pašlaik atrodas. Mm, ļoti mērtiecīgā vietā, un mēs tagad visi gaidām, vai eh, šīs sarunas vainagosies ar kaut kādiem rezultātiem. Dalībvalstis ir formulējušas savas vēlmes. Mēs esam pārāk tuvu šim mērķim, lai tagad atteiktos no eh, tā sasniegšanas. Balī eh, tika izdarīti mēģinājumi likt Eh, vilcienus pareizajām sliedēm. Mums eh, tagad ir jāatrisina pēdējie punkti, proti tirzniecības atvieglošana, vīde un palīdzība attīstības valstīm. Mums ir vajadzīgs risinājums. Mums ir jāredz, kāda būs eh, šī kopīgā aina. No globālās ekonomikas izaicinājuma aspekta uh, ir jādomā par daudzpusēju tirzniecības sistēmu. Mums ir vajadzīgs kopējs ietvars, kas attīstības valstīm ļaus saskaņā ar taisnīgiem un vienlīdzīgiem noteikumiem nodrošināt tirdzniecību un virzīt uz priekšu savu valstu ekonomiku. Taču uh, daudzpusējā tirdzniecībā ir jāņem vērā arī divpusējie nolīgumi. Ir skaidrs, ka Dohas uh, risinājums uh, nebūs atkarīgs tikai no reģionāliem vai divpusējiem aspektiem. Ir skaidrs, ka ir jāveicina šādi procesi. Tāpat arī PTO vajadzētu kļūt drosmīgākai un nodrošināt to, lai šī organizācija kļūtu spēcīgāka. Eiropas parlaments par to iestājas. Paldies! Nākamais runātājs Kelama kungs. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Var jau būt, ka ir labi paturēt prātā, ka visaptverošas eh, Dohas darba kārtība ļaus palielināt eh, pasaules eksportu par vairāk nekā 300 eh, miljardiem eiro vai vairāk. 2%. Šodien situācijā ir jādara viss iespējamais, lai varētu rīkoties izlēmīgāk un eh, izveidot nediskriminējošu tirzniecības sistēmu eh, un apstiprinot starptautiskos standartus. Un, protams, tādēļ ir nepieciešams struktūrālas reformas Pasaules tirzniecības organizācijā. Vispirms visiem ir eh, jāļauj piedalīties. Mums ir jākoncentrēs uz prioritātēm. Vispirms Eh, ir jāsamazina eh, tās barjeras, kas kavē pakalpojumu sektoru attīstību, e-komercija, finanšu pakalpojumu, citu pakalpojumu. Otrkārt, jākoncentrējas uz maziem un vidējiem uzņēmiem starptautiskajā tirzniecībā, kas nozīmē normu eh, atvieglošanu. Un visbeidzot, vismazāk attīstītās valstis. Tas nozīmē, uh, arī atbalstīt viss izņemot ieroču iniciatīvu, kas paredz eh, simtprocentīgu pieeju bez eh, muitas eh, nodavām tirgumu. Un visbeidzot, lai stiprinātu ticību, es būtu labi samazināt lauksaimnieciskās subsīdijas par 80%. Paldies! Un tagad mēs Sākam brīvā mikrofona procedūra un Rībika kungs pirmais. Lielas paldies priekšādātāji. Pašlaik uh, mēs gaidām viens no svarīgākajiem lēmumiem. Nākamajos mēnešos mums ir jādomā par to, kā pārvarēt krīzi Eiropā un kā radīt uh, ietver nosacījumus nākotnē, kas ļautu uh, ekonomikā nodrošināt tādus nolīkumus, kas ļautu veidot drošu nākotni Eiropā. Tieši tāpēc mums vienmēr ir jāuzdod savu jautājums, vai mm, starptautiskā līmenī izdosies pielikt punktu daudzpusējiem nolīgumiem, vai mēs atkal pazudīsim kaut kur detaļās un nepanāksim pilnīgi nekādu progresu. Uh, tad es uzskatu, Dohas kārtai būs pielīdz punkts. Pat svarīgākais ir tas, ka Dohas attīstības kārtai uh, decembrī vajadzētu būt kaut kādiem rezultātiem. Šeit nav runa tikai par vienu pusi. Ir skaidrs, ka tie rezultāti, kas jau ir sasniegti, ir tagad pozitīvi jāīsteno. Un noteikti, ka būs vajadzīga arī pēc Dohas kārta, lai definētu tālākos mērķus. Uh, Paldies, pēdējā runātāja Kēleris kundze. Thank you. The US... Paldies. Um, ASV vienmēr ir daudz runājis par daudzpusējību, taču tā jau uh, kopš 2007. Mm, gada uh, ar savu attieksmi um, traucē doktoraunda attīstībai. Mums tiešām ir vajadzīgs patiesa pievēršanās multilaterālismam. Uh, PTO struktūrās, lai būtu taisnīga tirzniecības sistēma, kas ņem vērā vispasaules izaicinājumus, piemēram, nabadzība, sociālā izstumtība, dzimuma nevienlīdzība, migrācija un klimata pārmaiņas. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai eh, jaunatīstības valstis ir tīpaši vismazāk attīstītās valstis pilnībā tiktu iesaistītas sarunu procesā. Un ir ļoti svarīgi, lai es veicinātu šo valstu iesaistīšanu, īpaši, kad ir runa par eh, bez kvotu un bez eh, muitas nodevu piekļuvi tirgumu, labāku risinājumu, piemēram, kokvilnai, un eh, kā arī izņēmumu pakalpojumiem no vismazāk attīstītajām valstīm. Šīs valstis ir noteikti jāiesaista visā doks procesā. Paldies, paldies visiem runātājiem, un paldies par. Uh, jūsu dalību. Tagad Redings kundzei vārds noslēguma piezīmēm. Paldies, priekšsēdētāji. Kopā ar saviem darbiniekiem esmu atzīmējusi eh, to eh, vērtīgo ieguldījumu, ko, un, ko jūs esat pauduši, un De Gukta kungs, protams, to visu ņems vēlā, vērā. Īpaši parlament ir apsveicami tas, ka parlamenta deputāti piedalīsies eh, Eiropas Savienības delegācijas sastāvā, eh, Dahas sarunās, un, un tādēļ būs iespēja mainīties viedokļiem konferences laikā un pēc tās. Bija jautājums attiecībā uz Eiropas parlamenta uh, lomu ratifikācijas procesā. Uh, PTO lēmumu, kas tika pieņemta Balī konferencē, tikai dažiem no tiem uh, būs saistošs rakstus. 218. pants, līdz 9. E, tarifu kvotu pārvaldība, monitoringa mehānismi jaunatīstības valstīs. Tikai padomes lēmumi ir paredzēti šajā sakarā. E, runājot par tirsniecības veicināšanas līgumu, tad, kad e, tas tiks uzskatīts par konsolidētu līgumu ES institūcijas, un tas, protams, neizslēdz parlamentu, tām būs jāveic attiecīgas iekšējās jāsako iekšējām procedūrām saskaņā ar 218. pānta 6. punktu, un tam būtu jānotiek sešus mēnešus pēc Balī pasākuma. Paldies, komisārs kundze, un es vēlētos tagad paziņot, ka esmu uh, saņēmis trīs pieteikumus, rezo tātad rezolūciju projektus no zaļo grupas no apvienoto kreiso uh, grupas un no starptautiskās tirdzniecības komitejas. Debates tagad ir beigušās un balsojums notiks uh, rīt pulksten 12. Dāmas un kungi, nākamais uh, eh, darba kārtības kung, punkts ir Marinesko kundzes ziņojums Eiropas atlīdz navigācijas sistēmas. Un tagad došu vārdu Marinesku kungam eh, uz četru.